Tādā gadījumā apstiprinām iecelšanu. Vi, par vispārējo runājot. Gribu ziņot, ka esmu saņēmis no padomes nostājas pirmajā lasījumā attiecībā uz komisijas paustajām nostājām un to pieņemšanu virsraksti tiks pievienot sēdes protokolam un trīs mēneša termiņš sāk skaitīt sākot no rītdienas 24. maija. Un saskaņā ar 130. reglamenta pantu gribu aicināt skatīt pirmo darba kārtības punktu attiecībā uz cilvēktiesību demokrātijas eh, tiesiskuma principu pārkāpumiem konkrēti jautājums par Guantanamo ieslodzīto vada streiku tiktu skatīts un likt uz balsojumu bez debatēm. Liekam uz balsojumu. Un gribu likt to uz eh, nominālu balsošanu. Sākam balsot. How ah, I see